sākumā, vai at, ieviešot atpakaļ nacionālo valūtu e, īriju un Grieķiju, tomēr nevarētu ātrāk izkļūt no krīzes. Varbūt e, tas ir pats, e, ne, varbūt tas ir vienīgais un iespējamais risinājums. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uzstāsies Kēlī kungs. Paldies, kā īrijas deputātam